um, lūgums uh, balsot par korīģējumu uh, darba kārtībai, uh, kas tika izņot vakar piecos, tādēļ tas tā ir uzskatīt par apstiprināt, tad arī uh, labojums uh, direktīvas 2012-34 ES, tad, tad um, daļātam tiesību aktam nav uh, iebildumi izskanējuši. Uh, um, 24 stundu laikā vai uh, no politiskās grupas vai 40 deputātu puses, tad rekomendācija ir jāuzskata par apstiprinātu un tā um, par to notiks balsojums un uh, tā ir pieejama plenārsēdes darba kārtība uh, mājaslapā. Tagad